So, we are going to start our committee. Labi, sāksim mūsu komitejas sanāksmi. Sirsnīgi sveicu komisāri Kirjakīdis. Mums ir trīs eh, ļoti tādas karstas, eh, svarīgas tēmas šodien diskusijā. Tas nav saraksts prioritārā kārtībā, tātad, bet tas ir koronavīrus eh, vēzis un e, stratēģija no lauka līdz galdam. Dodam jums apmēram 12 minūtes jūs sākumu komentāriem un e, pēc tam koordinātori katrs 2 minūtes un tad pārējie jautājumi. Pieturieties lūdzu pie izteikšanās laika, jo mums ir ļoti daudz jautājumu un jau esam 10 minūtes iekavējuši. Lūdzu jums vārds. Paldies, labu rītu visiem! E, cienījamie Envi komitejas locekļi, priekšstādātāji. Es ar dažiem no jums tiekos tik bieži, ka jūtos gatavi jūs uzrunāt vārdā. Nu, katrā ziņā ceru, ka šī labā sadarbība turpināsies turpmākos gados. Paldies par uzaicinājumu šodien būt šeit uz um, viedokļu apmaiņu, kā jau daudzkārt esmu norādījusi, un tas nav kaut kas, ko saku vienkārši tāpat. Man viedokļu apmaiņa un sadarbība ar parlamentu ir uh, ārkārtīgi svarīga. Un tā ir uh, uh lieta, kas, es zinu, ir uh, svarīga mums visiem. Mēs visi cenšamies panākt lietas kopā, kā komisija un parlaments. Es arī esmu parlamentā strādājis daudzus gadus, tā ka es zinu, ka ir svarīgi spēt strādāt kopā. Pirmām kārtām gribu pateikties visiem tiem, kas pagodināja mūs ar savu klātbūtni eh, pasākumā, kurā mēs izklāstījām savu plānu cīņai pret vēzi. Tas notika 4. februārī parlamentā. Tas bija pasākums, kas deva ļoti spēcīgu signālu tādā ziņā, ka mēs, kā Eiropa, vēlamies veikt kādu darbību, uzsākt kādu darbību, lai cīnītos pret vēzi. To cilvēku skaits, kas apmeklēja šo pasākumu, un vēl vairāk tā enerģija, kas nāca no viņiem, parādīja, ka ir tik tiešām gan politiskā vēlme, gan arī sabiedrības atbalsts šai iniciatīvai. Otrs eh, ļoti svarīgs iemesls, kāpēc uzskatu šis pasākums bija veiksmīgs, eh, Tas demonstrēja, ka mēs ļoti nopietni uztveram pilsoņus, visas uh, iesaistītās puses. Tā tas būs arī turpmākajos mēnešos. Jūs zinat, ka tā ir stratēģija, kas ir uh, personīgi arī man ļoti svarīga, arī daudziem citiem šajā telpā, dažādu iemeslu dēļ. Tagad esam dialoga fāzē un konsultāciju fāzē. Jūs esat iekļaut šajā procesā, mēs gribētu dzirdēt jūsu viedokļus. Tāpēc gribētu jūs eh, lūgt eh, dalīties šajā informācijā, jūsu vēlēšanu iecirkņos un dažādos tīklos, jo. Uh, ir ārkārtīgi svarīgi, lai šis process būtu tāds viss ietverošs, tā vietā, lai mēs vienkārši izstrādātu stratēģiju un tad liktu to priekšā. Ja nebūs tāds visus ietverošs process, ja cilvēkiem nebūs sajūta, ka viņi ir daļa šajā plānā, tad eh, tas nebūs veiksmīgi. Nevienam, protams, nepiederēs eh, šis. Uh, plāns, stratēģija cīņai pret vēju. Tā būs kopīga stratēģija, bet, nu, kā es teicu, svarīgi, lai visi būtu iesaistīti. Kāda tad ir situācija? Mēs cenšamies identificēt uh, svarīgākās darbības, kas mums jāveic, raukoties uz visu šo uh, slimības ciklu, sākot no saulēcīgas diagnozes uh, līdz izārstēšanai, palatīva aprūpe, uh, pētniecība un uh, tā tālāk. Uh, mēs arī aplūkosim uh, to, kā vēzi izdzīvojušie saskars ar problēmām, tālāk nodarbinātības eh, dzīvē, kā tur ir diskriminācija, tāpat arī par bērniem, kas ir agrā bērnībā mm, piedzīvojuši un izdzīvojuši vēzi, tāpat arī tālākus izaicinājumus, kas atkal ar kuriem cilvēks sasniedz, eh, saskars eh, dzīves vēlākos gados. Tāpat arī apvārsnes uh, Eiropa programmas ietvaros paredzēta izpēta, tāpat ir Eiropas eh, datu bāze. Nu, daudz šie elementi saistās ar mūsu pretvēju stratēģiju. Mēs cenšamies stiprināt uh, šo veselības aspektu visādās politikas nostādnēs. Tātad, kā es teicu, mēs liksim uzsvaru uz tādu holistisku pieeju, kas uh, iekļauj visus iedzīvotājus. Mēs patiesi uzskatām, ka mums, kā Eiropas, ka, mums, ka mums ir dota patiesa iespēja. Jūs kā parlaments esat palīdzējis, jūs esat to izvirzījuši arī vienu kā prioritātēm. Jums ir vairāk kā simts deputāti, kas ir vienojušies grupā Eiropas parlaments pret vēzi, un jūs gadu laikā esat uzsvēruši to, cik svarīga ir šī problemātika. Tagad tā ir politiska prioritāte, un es domāju, ka mums ir unikāla iespēja censties mainīt to, kāds ir skatījums uz vēzi Eiropas Savienībā un ceru, ka mums izdosies daudz ko arī panākt. Tāpat laikā, kā arī Paskals ir norādījis, mēs eh, ļoti cieši sadarbojamies arī mm, stratēģijā no lauka līdz galdam. Tas ir eh, zaļā kursa elements. Eh, tagad šī stratēģija ir ierosināta. Tātad tur būs nepieciešams likumdošanas un nelikumdošanas darbības, lai uzlabotu pārtiks ķēdes ilgspējību. Mums nepieciešama pārtiks sistēma, kas būs neitrālāka un ilgspējīgāka un uh, pozitīvāka, runājot par tās ietekmu uz vidi. Un mums jānodrošina, lai pilsoņiem būtu ļoti droša pārtika. To viņi sagaida no mums. Nu, tāds business as usual rīcība bez kādām izmaiņām. Šāda situācija nav pieņemama. Tas nav pieņemama pilsoņiem, ņemot vērā to, kas gadu gaitā ir noticis. Mums ir nepieciešama uh, informācija, kas būtu pieejama un saprotama patērētājiem, pilsoņiem. Mums ir jāņem vērā plašāks eh, pakalpojumu klāsts eh, lauksaimniekiem eh, un zvejniekiem, kas ražo pārtiku, kas saglabā mūsu okeānus, un tāpat jārod veids nevienu, tā teikt, neatstāt aiz, aiz borta. Tas būs ļoti svarīgi šajā pārējā, un mums būs nepieciešams rast nepieciešamo atbalstu stratēģijā būs vairākas prioritātes. To skaitā ķīmisko pesticīdu izmantošanas samazinājums, tāpat arī uh, mākslīgā mēslojuma un antibiotiku pielietojuma samazinājums. Vairāk detaļās neiedziļināšos, esmu pārliecināta par to, jūs uzdosiet jautājumus. Pilsoņi ir bauduši ļoti pamatotas bāžas, un komisija arī nāks klajā ar reāliem mērķiem un darbībām. Mēs tāpat uh, skatīsimies, kā uzlabot informētību patērētājiem. Uh, runājot arī par pārtiks marķēšanu, eh, risināsim problēmu jautājumus, kas saistīti ar pārtiks eh, izšķērdēšanu, izmešanu. Tāpat arī darbosimies dzīvnieku labturības jomā. Tā ir viena no prioritātēm, kura es personīgi arī mm, lieku lielu uzsvaru. Lai atbalstītu šo pārēju kopējā lauksaimniecības politika un zivsaimniecības politika būs instrumenti politikas izpildē. Tā tad mēs cieši sadarbosimies ar jums šīs stratēģijas eh, kontekstā, lai mēs varētu rast tādus taustāmus risinājumus sabiedrībai, videi un ekonomikai. NV komitejas viedokļi ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs panāktu nepieciešamo līdzsvaru, tā kā ļoti atklāti izteikšos, runāšu šodien, centīšos atbildēt uz pēc iespējas lielāku skaitu jūsu jautājumu, bet vienmēr būšu pieejama sanāksmēm, lai vairāk vēl jūs satraucošos jautājumus ņemt vērā. Un pavisam īsi par Covid-19, tātad ir jaunais nosaukums koronavīrusam. Tas ir lielākais izaicinājums problēma, ar ko mums ir nācies saskarties. Tagad situācija mainās, attīstās katru dienu. Tas, ko mēs sakam, attiecas uz uh, situāciju dinamikā attīstībā. Mans vēstījums Eiropas Savienības uh, veselības ministriem pagājušajā sestdienā ārkārtas veselības padomē bija tāds, ka ir nepieciešama vienota reakcija, atbildi, nepieciešama koordinācija no dalību valstu puses, jo vīrusam nav robežu, tāpat arī mums jāspēj reaģēt. Bez šādām robežām mums ir nepieciešams uzraudzīt situāciju un to, kā dalībvalsts reaģē. No dalībvalstīm reakcija bija ļoti pozitīva, laba, un uh, mums ir jāstiprina pasākumu, lai stiprinātu dalībvalsts uh, to gatavību, lai būtu finansējums uh, pieejams. Es jau teicu, ka mēs atbalstīsim kopīgi publiku, publisko iepirkumu, eh, personu aizsarga aprīkojumam, apģērbam, jo tāda prasība bija. Nodrošināsim medikamentu pieejamību Eiropas Savienībā, un, ja būs jautājumi, pie tā vēl atgriezīšos. Ļoti cieši sadarbojamies ar CDC e un eh, Pasaules veselības organizāciju, vērojam situāciju, eh, notiek vakcīnu pētniecības darbs un uh, tiek strādāts arī civilās aizsardzības mehānismu ietvaros. Mēs tāpat arī palīdzam Ķīnai ar ārkārtas medikamentu piegādēm. Man jau bija tikšanās ar Ķīnas vēstnieku šeit eh, Briselē, un mēs nekavējoties reaģējām. Un eh, ar Eiropas Savienības civilās aizsardzības eh, mehānismu palīdzību vēl papildus 18 tonnas aprīkojuma palīdzības tika nosūtīts no Itālijas uz Pekinu mums ir svarīgi, ir jāpalīdz Ķīnai, lai varētu ierobežot šī vīrusa izplatību. Tas ir tāds globāls darbs, pasākums, tā ka dalība valstu veiktais ir svarīgi attiecībā uz mūsu veselības sistēmām, bet mums ir jāsniedz uh, tālāk ārpus mūsu robežām. Tātad Covid-19 vīrus ir ļoti skaidrs uh, piemērs uh, tam, ka nepieciešama sadarbība Eiropas Savienības līmenī un Es kā komisāri esmu apmierināta un varu teikt, ka koordinācijas līmenis līdz šim ir bijis labs, bet atkal tā kā situācija mainās, attīstās, mums ir eh, jāuztver fakti, kādi tie ir katru dienu, un jābūt ļoti uzmanīgiem, jo var notikt izmaiņas um, arī turpmākajās nedēļās. Nezinu, vai pārsniedzu man atvēlētās 10-15 minūtes, nu tas arī viss īsumā, un atbildēšu tagad uz jūsu jautājumiem. The, uh, uh Labi, sāksim ar tāds patīk. Jūs gan neredzat droši vien uz ekrāniem pulksteni, bet es tad jums tā kā atgādināšu, kad ir tā kā jāpabeidz jūsu jautājums. Lūdzu, sāksim ar tāds patīk. Paldies priekšsādātāji. Pēters līdz. Paldies arī par lielisko organizēto Eh, sarīkojumu pirms divām nedēļām plenās sesijas zālā, kas tiešām deva tādu jaunu grūdienu, milzīgu uzrāvienu enerģiju un nodrošināja reālu darbību. Un galvenais jautājums ir, un tam tā arī jāpaliek, ir pats par pacients. Un tādēļ mums ir jādara viss, lai mēs aktīvi cīnītos pret vēzi lai tiešām varētu uzvarēt vēzi, kā mēs sakām. Un mums arī ir jāspēj mūsu darbības un uh, mērķu centrā jāiestāda juristi, jo juristi skatot, kāds ir Eiropas Savienības darbības līgums, atgādina, ka uh, nu, ar vienu ir šis kompetences jautājums. Jo ko gan dot, ja mēs spējam tikai sagatavot neskaitāmas rekomendācijas, bet uh, dalībvalstu pašu rokās tikai paliek konkrētā darbība. Es tomēr domāju, ka ir iespējams savādāk rīkoties. Mēs savukārt panācām, ka aizliedzām tabakas reklāmu, balstoties uz iekšē tirgus noteikumiem. Arī nebija atsauc uz veselību, bet tomēr mēs panācām šādu nozīmīgu soli. Un tāpat arī, lai nodrošinātu vēža cīņu un šīs iespējas, ko angļu saucam par cancer surveyorship, nu, mēs to spējam aktīvāk daudz darīt nekā sākotnēji liktos. Tālāk nākamais jautājums. Skatot uh, resursu piemību, jau ekolī un citu veidu parādības, kas bija, mēs arvien vien nesam spējuši nodrošināt šeit vajadzīgo reakciju, tā ka būtu jāapvieno spēki, lai to īstenotu. Sanāca 2 minūtes 10 sekundes. Tīri labi. Nu, lūk, jā, tagad man jāmēģina to arī īstenot tāpat, bet paldies, katrā ziņā, komisārs kundz, ka ieradāties par jūsu uzrunu. Pirmkārt, vēlos norādīt, ka esmu ļoti iepriecināts dzirdēt jūsu apņemšanos cīņā pret vēsību. Mums ir ļoti svarīgi, lai mēs tiešām ar lielu atbildību un nopietni to jautājumu risinātu. Tāpat arī lielu interesi dzirdu jūs šorīt paziņojums cīņa pret koronavīrusu. Un es teikšu tikai to pašu, ko visi citi. Mums jābūt gataviem, jāapmainās ar informāciju. Tas ir apsveicami, ko jūs jau darāt un uh, ko dara vispār zinātni kopumā. Uh, lai esam gatavi un sagatavojušies. Tāpat arī jārisina attiecības ar trešajām valstīm. Paldies, ka jūs to darāt, turpiniet lūdzu to un arī informējiet mūs, lai esam visi gatavi. Tomēr atgriežos pie uh, vēža apkarošanas plānā. Tas ir ļoti nozīmīgs un vērtīgs plāns, bet man interesē arī, vai jūs arī vēlties vairāk izcēlēt vēža iemeslus, cēloņus, piedošanu. Piemēram, runāsim par alkoholu. Uh, par vēža pieaugumu un pieaugošu arī saskarsmi katru dienu ar mm, piesārņotājiem un endokrīnās sistēmas traucējošām vielām. Un mēs domājam arī, kas ir, piemēram, ķīmiskā stratēģija nākošai vasarai, kā tas īstiet kopā. Un tāpat arī dažādi veidam um, citi sarežģīti jautājumi, ko es pēc tam domāju arī no lauka līdz kalnam. Un tātad šīs stratēģijas, tātad kā iet kopā arī ar cīņu pret vēzi un endokrīnās sistēmas traucētājiem un ķīmisko stratēģiju. Jo redzam, kā tā milzīga veselības problēma Eiropā. Uh, mēs redzam, ka cieši Eiropas iedzīvotāji, jo tie saskaras ar šādiem traucējošām vielām, kas sagrauj endokrīno sistēmu. Tālāk riņu grupām. Paldies, priekšsēdētāji! Runāšu franču valodā. Komisārs kundze, es arī esmu iepriecināta par jūsu klātbūtni, par jūsu aktīvo uzstādījumu cīņa pret vēzi. Uh, 4. februāra sarīkojumu Eiropas parlamentā, šī plāna izsludināšanu, jūs spējāt arī mobilizēt uh, lielāku uh, pam atpazīstamību un nodrošināt arī deputātu atbalstu šim jautājumam. Jūs runājat arī par profilaksi, uh, par veselības aprūpas kvalitāti, pētniecību, datu apmaiņu, sabiedrības reintegrāciju sabiedrībā un cīņu pret sāpēm. Uh, Un šodien, komisārs Kundze, man ir ļoti precīzs jautājums. Un konsultāciju periodā jūs runājat tomēr arī par naudu. Mans pirmais jautājums ir tieši par uh, finansējumu šajā cīņā pret vēzi. Vai šobrīd varat norādīt uz resursiem, no kā gūsit finanses? Mēs saprotam, ka ir nepieciešams veikt arī grozījums budžetā. Uh, Kā jūs to redzat? Kur jums vajadzīgs mūsu atbalsts? Tālāk, šis ietvars, kas veidojas par daudzgadu finanšu schēmu, vai tur arī tiek izgaismots šis jautājums? Vai jūs arī varētu šeit izcelt budžeta jautājumus, kur tie jau ir iezīmēti daudzgadu stratēģijas plānā? Un otrs jautājums par kopīgām prioritātēm. Eiropas plānā, kas ir cīņā pret vēzi Eiropā un Eiropas vēža plānu. Kā jūs redzat arī šeit aktīvāk iesaistīt zinātni, vai sanāk, ka šie divi plāni nav īsti koordinēti? Kāda ir šī situācija? Minūte 53 sekundes. Apsveicam. Tālāk, es un Dēvārdā. Paldies, eh, priekšsēdētāji komisārs kundze. Mēs eh, jau dzirdējām no jūs teiktā, ka eh, centīsieties palīdzēt pilsoņiem, lai viņiem būtu vesela un ilgspējīga pārtika, tāpat uzlabot arī informātību. Protams, ka piekrītam. Bet ir svarīgi, lai tas viss uzliktu pienākumus ražotājiem un tāpat arī tas tiktu attiecināts uz importu. Eh, nedrīkst. Eh, tātad ir nepieciešama, lai būtu pārtiks marķēšana ar eh, visaptvarošu informāciju pār pārtiku un nepieciešams to visu balstīt uz zinātniskiem atzinumiem. Un Eiropā jau ir eh, nospraust šādas eh, prasības, un eh, e, šī marķēšanas sistēma šobrīd nav atbilstoša 117 pāntam, 5. punktam, un marķēšana var būt maldinoša, un patērētāji šobrīd nevar izdarīt skaidrus lēmumus attiecībā uz uh, pārtikas eh, saturu, un patērētājiem ir nepieciešama labāka informācija par pārtiku, ko viņi pērk. Kāpēc mums būtu jāpieņem schēma, kas būtu kaut kādā veidā apšaubīga, mm, tāpēc, ka mums ir citas eh, alternatīvas, piemēram. Mm, piemēram, Itālija komisija likus priekšā sistēmu mm, par eh, marķēšanu, un tur skaidri redzams, ka informācija nepietiek eh, tātad tikai ievelkot kaut kādu ķeksīti vai eh, ķeksīti, bet eh, ir jāpievieno skaidrs norādes, kas tik tiešām reāli ir iekšā pārtikā. Ir nepieciešamas diskusijas starp dalību valstīm, lai šāda sistēma nebūtu vienpusēja, vai komisija paredz, ka tā veiks eh, reāli ietekmes izvērtējumu, vai arī komisija vēlas eh, vienkārši eh, panākt šo sistēmu un neļaujot patērētājiem veikt izvēlu balstoties uz informāciju. The... Zaļiem. Jā, paldies. Vakardien mēs zinām šis jaunā publikācija no lauka līdz galdam. Jūs runājat arī, kad jāskatās starptautiskais ziņojums par zemes izmantošanu un nav būs iespējams saglabāt klimatu pārmaiņas 1,5 grādu ietvaros, ja ne tiešām nenodrošinām milzīgas pārmaiņas, kā tiek saražot pārtika. Ļoti apsveicošs paziņojums, bet es nesaprotu, kā jūs tālāk varat runāt, ka nākotnē KLP aktīvi veicinās zemniekus cīņā pret klimatu pārmaiņām un ka šī stratēģija būs tikai kā gan atbalsts šādiem mēķiem ja skatāmies, kas šobrīd notiek KLP ietvaros, nu, tur ir pavisam cits tons. Tas ir pārāk optimistisks, tas, ko jūs sakāt. Jo skatot, ka līdzinais modelis KLP pa vecam paliek vienalga tāds, kā bijis šī politika nekādā ziņā nenozīmēs paradigmu maiņu, ko pieprasa gan lauksemnieki, gan arī iedzīvotāji. Un tāpēc, ka klimata konferences panelis norāda tomēr uz nepieciešamu aktīvu darbību. Un tādēļ ir jādara, ka arī lauksaimnieki samazina savas radītās CO2 emisijas un aizsargā klimatu. Nu, mēs redzam, ka faktiski ir sagaidām, ka 15. gadā nav nekas uzlabojies līdz ar 5. gadu. Un vienlaiks pazūd mazās lauku saimniecības satraucoši ātri. Uh, Un jāatzīst, kā KLP šobrīd ir izgāzusies. Tā nedod nec labumu lauksemniekiem, nec klimatam. Un arī no lauka līdz galam šī stratēģija ir tikai papīrs, kas nekādā veidā nav saistīts ar realitāti un neko nerisina. Un tā arī nemainīsies nākošā <clears throat> piedāvātajā KLP ietvaros. Tādēļ mums ir jāpanāk patiesas reālas izmaiņas. Otkārt, no lauka līdz galdam ir jāspēj nodrošina uh, būtisks vidas novērtējums, ko sniedz jebkā nospiedumu rada kopējā lauksaimniecības politika. Un jūs, kā atbildīgā komisāre, kā jūs spējat un darīt, rīkosieties tālāk, lai analizētu pārtikas sistēmu, vai jūs arī virzīsit tālāk nepieciešamās izmaiņas? Paldies, tālāk, Kār! Paldies, priekšsēdētāji, cienītā komisārs kundze. Es iepazinos ar jūsu plānoto piedāvājumu ceļa karte cīņā pret vēzi. Es arī piedalījos īpašajā sarīkojumā, um, par ko minējāt jūs savā uzrunā. Jūs skaidri paskatāties, kam cīņa vēzim. Uh, ļoti svarīga diagnostika, profilakse, ārstniecība un arī pēc ārstniecības rehabilitācijas posms. Ja skatām uz polijā izstrādāto ekoloģisko stratēģiju, tā ir tiešā veidā atbilstoša, kas tika arī pēc tam nesen pieņemta, un arī Eiropas cīņa pret vēju ceļa karte runā arī par atbalstu pacientam, un ka pacients ir jāuzstāda pašā šo dažu visu rīcību pašā centrā. Uh, Un nevar būt tā, ka jums veiksies vai nepaveiksies atkarībā no tā, kur jūs dzīvojat. Bet man tomēr ir vairāk precīzējoši jautājumi. Skatot, piemēram, zinātnes centra darbību, pētot vēzi. Te runāja par pētniecības metodēm, izmeklējumiem. Tātad ideja par šādas platformas izveidi, manuprāt, ir apsveicama un tā arī būtu saistoši nacionālām stratēģijām. Konkrētāk, kā īstenībā varētu izskatīties realitātē šāds centrs. Šī pētniecības struktūra netik pārtikušās valstīs. Zinām, ka bieži vien trūkst uh, šīs bāzes un finansējuma, kas arī, piemēram, uh, programmas uh, trešā pīlāra ietvaros, vai te varētu panākt labāku un taisnīgāku līdzekļu pārdali. Te runām par medicīnisko infrastruktūru un citiem aspektiem. Tātad mans ir jautājums par to, kā nodrošināt vienlīdzīgu cīņu pret vēzi visās valstīs vienādā līmenī. Un vai mēs varam nodrošināt nepieciešamās investīcijas visās valstīs? Un arī, ka zinātne ir attīstīta vienlīdzīgā līmenī. Vēl papildus jautājums. Kādi vēl cita veida izaicinājumi, jūsuprāt, ir akūti, pirms mēs runājam tālāk par finansēm? Un noslēdzot pirmo raundu, Gojavādā, lūdzu. Ja paldies priekšsādātāji, paldies cienītā komisārs kundze, ka esat kopā ar mums. Ļoti aktuāls brīdis, un es vēlos norādīt. Sestdien, mēs atzīmēsim reto slimību dienu. Un uh, būs vairāk īpaši notikumi visas nedēļas garumā. Un tas tiešā veidā arī iet kopā ar jūsu minēto cīņu pret vēzi. Manuprāt, mums arī jāakcentē reto slimību ārstēšana. Šī reto slimību ārstniecība ir jāvirz kā simbols ciešai sadarbībai, lai panāktu rezultātu. Tādēļ, kā jūs vērtējat, vai tomēr vajadzētu arī, arī kaut kādu jaunu mandātu izveidu, lai spētu palīdzēt pacientiem, lai nodrošinātu viņam ātrāk piekļuvi ārstniecībai? Faktiski tas nozīmē ka, piemēram, arī būtu jānodrošina HIV ārstēšana Eiropas mērogā. Lai arī būtu tā, ka, piemēram, kāds ir saslimis ar vēzi vai kādu citu reto slimību, uzreiz varētu baudīt arī ārstniecību. Nav tā situācija, ka dažkur, dažās valstīs ir atbalsts un citās nav. Piemēram, Vācijā, Francijā, nekā Austrum Eiropā. kā mazināt šādu situāciju netaisnīgumu? Kā jūs plānojat to risināt, vai plānojat arī piedāvāt kādu likumdošanas priekšlikumu, lai panāktu šādas izmaiņas? Es domāju, mēs labprāt iesaistītos šajā procesā. Labi, paldies visiem par jautājumiem viens ir jautājums ir par vēzi, otrs ir atkal par uh, lauksaimniecības jautājumiem, un citi lietas, kuras jūs varētu komentēt, lūdzu. Paldies par pirmo jautājumu raundu. Es īsti nezinu, uh, vai varu tos grupēt. Es tā neskatu veselību, es to visu skatu uh, kā individuāls jautājums. Un nav tā, ka vēzis būtu viens jautājumu kopums, un uh, tad būtu vēl citi, jo, ja mēs to skatām tā, tad atgriežamies uh, pie tām problēmām, ko cenšamies risināt. Jebkurā gadījumā centīšos atbildēt uz iespējami lielāku jautājumu skaitu. Diz vai man izdosies atbildēt uz visiem. Pirmkārt, gribu izklāstīt tos vispārīgos principus, kam sekoju kāds eh, ļoti pareizi minēja. Viens no deputātiem ļoti pareizi minēja, ka visa centrā ir jābūt iedzīvotājiem un pacientiem. Es domāju, par to nevar būt nekādu šaubu. Es domāju, ka ne jūs eh, par to šaubāties, ne arī es, kā veselības un pārtiks nekaitīguma komisāra par to šaubos. Tā ir prioritāte un eh, tā ir jāņem vērā mūsu darbā. Ja mēs nesāksim mūsu darbus ar uh, apņēmību mūsu darbu centrā likt iedzīvotājus un pacientus, tad um, neko daudz nepanāksim. Jautājums, vai stratēģija būs balstīta un centrēta uz pacientiem, tad jā. Jāsaka, ka ja mani var par kaut ko vainot, tad tieši par šo, ka vienmēr visi centrā vēlos likt pacientus. Pirelīsa minēja to, ka kāda atmosfēra valdīja pasākumu laikā, un varu tikai piekrist. Es sajūta pēc šī pasākuma man bija tāda, ka tiešām valdīja lieliska enerģija, un es biju ļoti pozitīvi noskaņota, bet nākamajā rītā pamodos ar milzīgu atbildības slogu, kāds gūstas uz mums visiem, jo iedzīvotāji ļoti daudz ko no mums sagaida, ja runa ir par cīņu ar vēzi. Tā kā jau viss ir sācies. Ne tikai noturam sanāksmes ar ieinteresētajām pusēm, bet uh, mani ik pēdējām nedēļām informēs par jaunāko lietu gaitu, jo mums visiem kopīgi ir jāsādā, lai nāktu klajā ar vēža apkarošanas plānu. Uh, Vai būs nepieciešama tiesība akti, to es šobrīd nevaru pateikt. Dalībvalstīs notiek ļoti daudz labu aktivitāšu, bet mums ir jāidentificē problēmas. Un tieši tāpēc mums ir nepieciešami jūsu komentāri. Paldies arī par komentāriem par koronas vīrusu un sagatavotības līmeni. Jums ir absolūta taisnība. Un tieši tāpēc jau kopš pirmsākumiem man šķiet, ka mums jābūt proaktīviem. Uh, Ikreiz, kad tiek uh, pieteikts vēl kāds apstiprināts koronavīrusa gadījums vai no Eiropas Savienībā vai ārpus Eiropas, es vienmēr sācinos ar uh, veselības ministriem. Uh, gribu noskaidrot, vai ir kas nepieciešams, vai varam kā palīdzēt, kāda ir situācija. Mēs nevaram pēc fakta noplātīt rokas un atzīt, ka būtu varējuši rīkoties labāk. Nē, jārīkojas ir jau tagad tikko saskaramies ar izaicinājumiem. Nu, un tieši tāpēc esmu centies sazināties arī vienu skartās valsts veselības ministru. Vēl pirms notika ārkārtas veselības ministru padome. Tāpat tika runāts par no lauka līdz galdam stratēģiju, vēža apkarošanas stratēģiju un endokrīnajiem disruptoriem. Kā jau teicu sākumā, vēža apkarošanas plāns un stratēģija no lauka līdz galdam nebūs nošķirtas Daudz kas no tā, kas parādās stratēģijā no lauka līdz kaldam, parādīsies arī vēža apkarošanas plānā un otrādi, jo mums ir jāstrādā ar profilaksi, un jūs zināt, ka endokrīnie disruptori ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums. Daudziem no jums zālē pilnīgi noteikti ir plašākas zināšanas nekā man, bet jo vairāk es par to visu lasu un uzzinu, jo vairāk saprotu, ka neko daudz tā arī nezinu. Šobrīd tiek veikta arī fitnesa pārbaude gaidām rezultātus, tāpat arī šeit savu lomu spēlē pesticīdi un biocīdi. Ir sarežģīti izvērtēt risku. Pārtiks nekaitīguma iestādes šobrīd veic šādu risku izvērtējumu, un mums ir jāspēj aplēst dažādu citu vielu un materiālu ietekme. Uh, Un nereti runa ir, piemēram, par kosmētiku, par rotaļlietām, un tie ir jautājumi, kas nav mani ģenerāla direktorāta pārziņā. Tāpēc eh, pilnīgi noteikti arī no lauka līdz galam stratēģijas ietvaros strādāsim pie endokrīniem disruptoriem. Un cenšamies arī saprast, kāds varētu būt dažādo maisījumu un sajaukumu radītais efekts. Un to nav viegli konstatēt. Vairāk minēja arī vēža apkarošanas plānu un uh, naudas jautājumu. Un uh, pilnīgi pamatot ir baustu bažas par finansējumu. Nereti mēs nākam klājā ar idejām, kam trūkst finansējumu, bet šajā gadījumā finansējums būs. Tā ir viena no komisijas prioritātēm, un arī komisijas priekšādātāja Funderlājena ir to skaidri minējusi arī apvāršņa programmas ietveros tiks atvēlēti līdzekļi vēža plānam, Tāpat būs finansējums no Eiropas sociālā fonda, no digitālā fonda līdzekļiem eh, e-veselības kontekstā. Es nevaru skaidri pateikt tieši, cik daudz līdzekļu būs, bet varu apliecināt, par cik tā ir viena no Eiropas komisijas prioritātēm. Esmu pilnīgi droši, ka tiks piešķirts finansējums, lai īstenotu vēža apkrošanas stratēģiju. Tāpat bija jautājums no Itālijas kolēģa par uh, mārķējumu pārtikai. Parādījās Nutriskori, jeb uh, uzturvērtības uh, norāžu programmas ideja. Ir jādomā par principu. Proti, patērētājiem ir tiesības uz skaidru, nepārprotamu informāciju par to, ko viņi pērk. Nevarēšu jums pateikt tieši konkrēti, kāds formāts tiktu izvēlēts uzturvērtības norādīšanai uz iepakojuma un veselīguma norādēm. E, tiek izmantotas dažādas schēmas, un dalībvalstīs būtu jāstrādā pie vienotākas pieejas, jo tas uzlabotu informētību. Zinu, ka ir atsevišķi dalībvalsts, kas ir nopažījušās uh, par atsevišķām šitiem mārķējumu schēmām. Tas viss tiek izvērtēts un cerams, ka arī no lauka līdz galdam stratēģijas ietvaros mums izdosies nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem. Kopīgā lauksaimniecības politika un zaļais kurs. Jā, arī šai ziņā ļoti pamatotas bažas, bet uh, skaidri jāsaprot, ka uh, KLP ir jābūt uh, ambiciozai un jāspēj iztenot to, kas uh, noteikts zaļajā kursā. Šobrīd veicam analīzi. To ir lūdzis arī Eiropas parlaments. Analizējam, kā kopīgā lauksaimniecības politika varēs realizēt zaļā kursa ambīcijas, un pie tā vēl atgriezīsimies. Tāpat bija jautājums, vai es uh, īpaši cītīgi to virzīšu, un atbildi ir jā. Es esmu veselības un pārtikas nekaitīguma uh, komisāre. Un eh, tas nav tikai amats, eh, tā ir mana personīgā pārliecība. Tā kā pilnīgi noteikti no lauka līdz galdam būs ambiciozas stratēģijas. Saskarsimies ar problēmām, bet esmu gatava tās risināt, lai aizsargātu iedzīvotājus un patērētājus, un esmu apņēmības pilna īstenot to, ko no manis sagaida. Reto slimību diena. Es zinu, ka arī šodien eh, parlamentā notiek pasākums, un centīšos pabeigt laikā, pirms man tiek norādīts, ka esmu pārsniegusi sev atvēlēto laiku, bet ir ļoti labi piemēri tam, ko dalībvalstis var panākt strādājot kopā, un reto slimību diena ir viens šāds piemērs. Atsauces centru tīkls ir ļāvis pacientiem piekļūt eh, ekspertu zināšanām retajās slimībās dažādās dalībvalstīs. Un tas ir lielisks piemērs, kas pilnīgi noteikti ir pelnījis mūsu atbalstu. Tas simbolizē, ko mēs varam kopīgiem spēkiem panākt un varam panākt vēl daudz vairāk. Tāpat jūs minējāt veselības tehnoloģiju izvērtējumu. Skaidrs, ka ir problēmas šīs programmas īstenošanā. Visas ieinteresētās puses un dalībvalstis to līdz galam neatbalsta, un arī šeit jūs, kā parlamenta deputāti, varat palīdzēt, darbojoties savās dalībvalstīs, vairojot atbalstu. Es personīgi esmu pārliecināta, ka mums ir jāvirz uz priekšu komisijas priekšlikums par veselības tehnoloģiju novērtējumu. Tas ir ārkārtīgi svarīgs pacientiem un ir jārod ceļš uz priekšu. Kā es to panākšu? Jau tagad šo lietu minu dažādās divpusējās sanāksmēs tiekoties ar ministriem, it īpaši tiem ministriem, kas nāk no valstīm, kur pastāv ievērojams bažas. Mēs esam centušies iekustināt ko tādu, kas ilgu laiku nav ticis aiztikts. Ir jāsaprot, kādas tad ir bažas, cik pamatotas, cik elastīgi varam būt. Nu, no komisija līdz šim ir izrādījusi ievērojumu elastību. Jautājums ir, kā mēs varam mazināt bažas, lai šo jautājumu virzītu uz priekšu. Un es tik tiešām ceru, ka man izdosies panākt progresu šai lietā. Tāpat gaidām izvērtējumu attiecībā uz pēdiatrijas un rato zāļu tiesību aktiem, kas arī mums palīdzēs labāk saprast dažādus ar uh, medikamentiem saistītus jautājumus. Arī tā ir daļa no manas kopējās stratēģijas. Nu, lūk, minēju, ja ne nu visus, tad uh, lielāko daļu no jautājumiem, un esmu pārliecināta, ka pie tiem jau vēl atgriezīsimies. Nu, jā, jums taisnība. Visi šie jautājumi ir savstarpēji saistīti. Tālāk nākamais uh, rauns. Katram runātājam būs viena minūte. Būšu ļoti stingrs attiecībā uz to, jo jautājumu ir daudz. Nu, lūk, un ja mums neizdodas ļaut jums iespēju izteikties, nu tad nevainojiet mūs vai sekretariātu, bet gan koordinātorus, uh, kuri varbūt nav pieteikuši jūsu vēlmi izteikties. Uh, pirms šīs sanāksmes. Lūk, sāksim ar ETP Jessica Forfjāra. Paldies priekšādātāji, paldies komisārs kundze, izteikšu zviedru valodā. No lauka līdz galdam stratēģijas mērķis ir panākt to, ka pārtiks ķēde kopumā ir ilgtspējīgāka. Un runājot par ilgtspējību, mēs visi zinām, ka pastāv problēmas ar pārmērīgu antibiotiku izmantošanu lauksaimniecībā Eiropā iepriekšējo sasaukumu pieredze mums parāda, ka, ja mēs gribam nākt klajā ar jauniem tiesību aktiem, tam ir nepieciešams ilgs laiks. Nu, lūk, mans jautājums. Stratēģijā no lauka līdz kaldam, kādus konkrētus soļus komisija ir iecerējusi, lai mazinātu antibiotiku izmantošanu Eiropas Savienībā, lai lauksaimniecība būtu ilgtspējīgāka? Un nesen pieņemtais tiesību akts par eh, medikamentiem. Vai tam ir iecerētā ietekme? Un vai komisija ir gatava to padarīt vēl stingrāku, ja nepieciešams? Paldies! Marijama Delies un D. Paldies priekšādātāji, paldies arī komisārei. Gribu jums teikt paldies par to, cik atvērti un pieejami jūs esat runājot par šiem jautājumiem. Uzreiz ķeršos pie tiem par vēža apkarošanas plānu. Un daļu no plāna ir izveidot kopīgu veselības datu telpu. Es gribētu saprast, kā tas viss darbosies. Lielākajai daļai dalībvalstu vispār nav šādas nacionālas veselības datu telpas. Dati tiek glabāti dažādās, nereti nesaderīgās platformās. Nu, un tā kā dalībvalstīm vispār nav šādu te nacionālu saderīgu platformu, tad kā mēs varam izveidot Eiropas līmeņu platformu? Kā to risināsiet? Un vēl kāda lieta, kas jau tika minēta kā Eiropas komisija un Eiropas Savienība kopumā var nodrošināt to, ka reto zāļu, medika, reto slimību medikamenti, tostarp arī vēžu medikamenti, ir pieejami visās dalībvalstīs. Kā pacienti var nodrošināt piekļuvi medikamentiem, neatkarīgi no tā, kur tie dzīvo? Paldies! Andrijas Gluks, Reņū vārdā. Paldies komisārs kundzei par klātbūtni jāsaka, ka skaitļi, kas apliecina saslimtības skaitu, ir ievērojami attiecībā uz koronas vīrusu. Ķīnā ir uzceltas jaunas slimnīcas pāris nedēļu laikā. Un varbūt mēs neesam droši, ka Ķīnas iestādes visu izdarīja pareizi, tomēr mums pašiem ir jāvaicās sev, vai Eiropa būtu spējīga tikt galā ar tik lielu izaicinājumu. Nepārprotiet, man šķiet, ka uh, Tik tiešām liela daļa atbildības ir dalībvalstu ziņā, bet ja runa ir par medikamentu apstiprināšanu, tur ir nepieciešams Eiropas līmeņa darbības, ir nepieciešams plašākas kompetences un vairāk resursu ECDC rīcībā. Un, un jo īpaši krīzes situācijās, jāatbrīvojas no liekas birokrātijas medikamentu apstiprināšanai. Eiropas zāļu aģentūrai ir jādod nepieciešamās pilnvaras, ne tikai runa ir par trešās fāzes pētījumiem, bet arī pirmās un otrās fāzes pētījumiem, īpaši runa ir par steidzami nepieciešamiem medikamentiem. Nu, lūk, kāda ir jūsu nostāja šajos jautājumos, ko esat domājusi darīt? koronas vīrusa laikos ir skaidrs, ka Eiropa darbojas gan labi, ja runa ir par sabiedrisko veselību, bet, eh, protams, vienmēr ir iespēja situāciju uzlabot. ETP vārdā Monserata. Paldies! Komisārs kundze, gribu jūs apsveikt ar Eiropas plānu vēža apkarošanai. Tā ir lieliska izdevība savas kopā institūcijas, pacientus un citas iesaistītās puses. Un paldies arī, ka esat eh, identificējusi prioritātes. Es gribētu koncentrēties uz profilaksi un piedāvāt to ceļa karti, eh, kas ir eh, viens no stūrakmeņiem. Par profilaks runājot, tas ir priekšnosacījums labai veselībai. Nereti stress ir viens no saslimšanas cēloņiem, tostarp arī vēzim. Mums ir jāmāca sabiedrība pārvaldīt un mazināt stresu, ko tā piedzīvo. Mums diezgan labi izdodas veicināt veselīgu dzīvesveidu, veselīgu uzturu, apkarot smēķēšanu un aktivitātes trūkumu, bet mums ir jādomā arī par profilaksi garīgās veselības jomā. Vai šai ziņā ir iecerēti uh, pasākumi, lai runātu arī par eh, mentālu profilaksi vēža novēršanai. E, e, per me. Madame le commissaire. Eh, komisārs kundze, priekšsēdētāji. Eh, stratēģijā ir jāiekļauj pēc definīcijas visa pārtiks ķēde, eh, šī saiknes starp ražotājiem un lauksaimniekiem. Eh, tur bieži vien cieši ražotāji. Ir nepieciešams stiprināt kontrols pārtiks drošības jomā. Uh, un tas nedrīkst eh, radīt zaudējums maziem ražotājiem, maziem uzņēmumiem. Mēs zinām, ka tiem bieži vien eh, ir mazākas iespējas nodrošināt visas atbilstības prasības. Te man ir divi būtiski jautājumi. Pirmām kārtām, kā jūs varēsiet garantēt, ka šī stratēģija negatīvi neietekmēs 10 miljonus lauksaimniecības eh, ražotāju? Un kā jūs varēsiet garantēt, lai šī stratēģija neradītu nērtības uh, maz maziem ražotājiem un nestiprinātu rūpniecisko ražotāju monopola situāciju. Paldies sociāldemokrātu grupas vārdā, Gutieres Dal. Wie Sie bei Parlament richtig erwähnt haben, wollen die Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf Lebens. Ja, mēs runājam arī par pārtiks produktiem. Cilvēkiem būtu jāzina, ko viņi patiešām pērk. Tā ka tas nav jautājums tikai par uzturvielām, bet arī par citu veidu noraidēm, vai tur ir arī, piemēram, ģenetiski modificēta organismi, jo to ietekme uz cilvēku un arī dzīvnieku veselību arvien nav noskaidrota. Ģenet, ģemeo, piemēram, sojā mums ir bijuši tikai daži e, centieni noteikt skaidrs vadlīnijas, bet tas arvien ir bijis noraidīts, padomu to noraidīja. Tādēļ Kā komisija nākotnē varētu ņemt vērā nākotnē parlamenta lēmumus? Ieskatot arī komisijas priekšsēdētājas apņemšanos ievērot parlamenta vairākuma arī balsojuma viedokli. Paldies! And for, uh, greens. Un uh, Petra Desutera zaļo vārdā. Paldies, priekšstādātāji! Eh, paldies eh, komisārs kundzei par jūsu klātbūtni, paldies par ambiciozo plānu cīņai pret vēzi, kas ir nu pat uzsākts. Man ir jautājums, kas saistās ar prevenciju un arī mm, attiecas uz stratēģiju no lauka līdz galdam, par ko jūs runājāt. Jūs solījāt, ka jūs strādāsiet, lai eh, par 50% samazinātu pesticīdu pielietošanu turpmākajos desmit gados. Tas ir ambiciozs un kolosāls mērķis, bet vakar mēs uzzinājām mm, no daudziem laikrakstiem, Corporate Observative Europe ir veikuši pētījumu, ka ir liels spiediens no eh, tīri tirzniecības organizācijām par šo cīņu pret pesticīdiem. Tā ka, nu, virsraksts vienā laikrakstā bija, nu, ka sētas durvis ir vaļā. Tātad jūs cītī, cīnīsieties pret pesticīdiem mūsu vidē un uh, veselībā, bet kā jūs varēsiet uh, cīnīties no komisijas puses ar citiem spēkiem, kas uh, dod priekšroku tirzniecības līguma darbībai ar ASV, Kanādu un lielajiem uzņēmumiem, kas grib saglabāt savu lobēšanas uh, spēju un pilnvars uh, šajā industriālajā sabiedrībā? Paldies! Šķiet, ka mums ir atkal pietiekam daudz jautājumu uzdot šajā otrajā raundā. Un ja gribam konkrēts atbildes. I... Došu atbildes, cik labi spēju, vai nu tās būs konkrēts vai nē, lemsiet paši, bet esmu pārliecināta, ka turpmāko pāris mēnešu laikā jau tiksimies atkal. Tā tad centīšos eh, komentēt eh, jautājumus, mēģināt pierakstīt, piefiksēt eh, ģenētiski modificētie organismi. Par GMO komisija Eh, strādā pie juridiskā ietvera, ko ir eh, nospraudis Eiropas parlaments un padome. Komisijas lēmumi autorizēt eh, ģēmo pielietojumu balstoties uz pozitīvu EFSA atzinumu, tātad Eiropas pārtiks nekaitīguma iestādes atzinumu. Un attiecīgi arī, lai izpildītu ģēmo likumdošanā norādītos mēģus, esmu atvērta debatēm par risinājumiem, lai ģēmo pielietojumu padarīt efektīvāku, bet līdz tam uh, komisija sekos uh, likumdošanas noteiktajam ietvaram. Kā jūs zinat, uh, komisija ierosināja 2017. gada likumdošana izdarīt grozījums, lai dalība valsts varētu tātad piemērot šo opt-out iespēju papildus, ne tikai drošības apsvērumu dēļ. Tālāk, e, antibiotikas. Ļoti smags jautājums. Es to iekļauju One Health vienas veselības programmā, jo raugos uz to horizontāli. Antibiotiku pielietojums vai, teiksim, pārmērīga uh, eh, antibiotiku lietošana un pretmikrobru rezistence, tās ir ļoti būtiskas jomas. Esam izvirzījuši mērķus, lai samazinātu to. Ir eh, jauni, jauna medikamentu likumdošana, kas stāsies spēkā 2022. gadā, un eh, tā būs ļoti svarīga, jo Tādā veidā mēs centīsimies regulēt antibiotiku lietojumu uh, dzīvniekiem. Un uh, tas saistās arī ar uh, farmācijas produktu stratēģiju, tātad tas viss ir jāsaskaņo. Eiropas uh, veselības datu telpa. Mēs visi esam viensprāts, un šajā telpā droši vien neviens nedomā pretēji, ka mums ir jāiet uz priekšu attiecībā uz eh, Eiropas datiem un digitalizāciju ir izaicinājumi attiecībā uz veselības datiem, tā ka mums jābūt ļoti uzmanīgiem, lai mums nebūtu ētikas kodeksi un pārvaldības eh, noteikumi. Tiem ir jābūt atbilstošiem. Ehm, šobrīd strādājam pie vairākiem projektiem, lai nodrošinātu starp savietojamību, starp dalībvalstīm, jo, kā jūs teicāt, bet eh, ir dalībvalsts, kas ir vairāk pavirzījušās uz priekšu, un mēs ceram, ka līdz gada beigām mēs eh, varēsim nākt klajā ar priekšlikumu. Covid-19 vīrus atkal pie tā jūs atgriezāties. Par sadarbību un pētniecību gribu tikai teikt, ka tūlīt pēc e, šī vīrusa uzliesmojuma mēs apstiprinājām, ja nemaldos, 10 miljonus pētniecībai, lai apkarot koronavīrusu un strādāt pie jaunām vakcīnām. Esam apņēmības pilni atbalstīt pētniecību šajā jomā. Garīgā veselība ja One Health, viena veselība ir uh, cilvēku augu un garīgā veselība, nu tad garīgā veselība ir cilvēku veselības ļoti svarīga sastāvdaļa. Jūs nevarat nodalīt fizisko un garīgo veselību cilvēkam. Un tāpēc ir svarīgi, lai mēs uh, runātu par šiem jautājumiem un uh, par to, kā stress un uh, citi faktori var ļoti negatīvi ietekmēt cilvēku uh, veselību, kā tas ir novērots pēdējos gados par komisiju, ka tā maina noteikumus. Jūs teicāt, jūs eh, lasat, lasījus daudz. Es ļoti reti komentēju to, ko es lasu presē, un es eh, nepārunāju scenārijus, nediskutēju, reāli strādāju labāk, bet teikšu vienu lietu. Tirzniecības līgumi nemaina pārtikas drošuma līmeni Eiropas Savienībā. Uh, tiekoties ar eh, nozars pārstāvjiem, mēs nemainīsim pārtiks drošumu līmeni Eiropas Savienībā, un es eh, nepārtraukt strādāšu, lai aizsargātu patērētājus un vidi. Uzskatu, ka tas, kā mēs to panāksim, tur nav runa par kaut kādu strīdēšanos vai cīnīšanos, bet ir eh, nepieciešami zinātniski fakti, pārliecināšana un uh, uz tādiem balstītu argumentāciju. Komisija ir bijusi ļoti ambicioza zaļā kursa ietvaros, un eh, tā būs ambicioza arī stratēģijā no lauka līdz galdam. Tas būs kaut kas, eh, kas nebūs redzēts līdz šim, tātad patērētājs un veselība būs eh, tiešām prioritāte, mēs tur nekādā ziņā neatkāpsimies. Ja drīkst vēl vienu komentāru priekšsēdētāju. Tas nebūs konkrēti, bet lieta, kas man šķiet svarīga, mums ir jāstrādā dažādās jomās vienlaicīgi, un šai ziņā arī eh, komisijā mēs to cenšamies darīt. Mēs eh, nestrādājam izolēti, mēs strādājam eh, horizontāli, saliekot kopā savus centienus, lai varētu nākt klajā ar stratēģijām, un tas ir mūsu tālākais ceļš uz priekšu. Un ja drīkst palabošu sevi. Tas ir komisārs Sinčevičus. Eh, eh, kurš ir atbildīgs par eh, endokrīno disruptoru stratēģiju. Tas nav tieši manā jomā, bet ķīmisko vielu stratēģija nulles piesārņojums ir viņa mandātā, un es ļoti cieši ar viņu sadarbošos. Okay, so we move now to the third and last round of questions, starting with. Pārējām tagad pie pēdējā un trešā jautājuma raunda. Eh, Tautas partija, Alkovits kungs, lūdzu. Na świecie rocznie dokonuje się. Paldies, komisārs Kundze. Mums ir 450 eh, eh, jau tūkstoši, 450 tūkstoši slepkavību. Policijai ir tik daudz ko darīt. Un tagad vēl nākamais ir vēzis. 10 miljoni gadā visā pasaulē. Mums ir, protams, finanšu līdzekļi, mums ir arī mūsu organizatoriskās spējas, un tad mums ir uzdevums atrast tiešām efektīvu metodi pasaulē, lai izskaustu vēzi. Ir jāizveido šāda sistēma, lai arī spētu jau agrīni atklāt to diagnosticēt un nodrošināt labu profilaksi. Uh, un piedāvātu modernas terapijas, kas ir pieejamas visiem. Cilvēki to sagaida, un ne, bezdarbība nav pieļaujama. Es pats esmu ārsts, es tieši strādājis kā onkologs, un arī viena trešdaļa no mums šeit, zālē, mirs no vēža. Nezinu, vai man jāsaka paldies par jūsu šo vēstījumu. Bet nu ļoti konkrētiem. Ekā ir vārdā. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs šobrīd eh, sagaidām informāciju eh, par precīzāku stratēģiju no lauka līdz galdam. Dzirdām, ko saka Eiropas komisija, visu laiku sola, ka mazināsit pesticīdu izmantošanu, uzlabosiet eh, arī vidas standārtus. Nu, tā kā nopietnas prasības lauksemniekiem, un viņam uz to būtu jārēģē, un lauksemnieki gan ir saniknoti. Ir tie, kas arī strādā, piemēram, Madūras uh, reģionā, jo, ja lauksemnieki vairs nespēja nodrošināt ekonomiski pamatotu dalību, uh, darbību, tad, nu, protams, šī no lauka līdz skaldam stratēģija ir pilnīgi izmest vējā. Nevar klausīties gudrinieks no pilsētām, kas māca, kā dzīvot lauciniekiem. Un, eh, ja mēs skatāmies uz arī lauksaimniecības produktu, eh, dažādu veidu importu, to mēs tur veicinām, bet galu galā pašiem Eiropas lauksaimniekam aizliedzam to ražot. Paldies, priekšsēdētāji! Esmu speciāliste sporta nozarē un sporta medicīnā, bet, ja runā par vēzi, ir ļoti svarīgi pateikt, cik ļoti traucējoši un baisi īstenībā ir cilvēku neveselīgie ēšanas paradumi. Situācija uzlabojas, bet kopumā tā nav. Eiropā īstenībā mēs slimām arvien vairāk. Mums tādēļ jāspēj veidot tādu stratēģiju, kas izglāb cilvēku dzīvības. Parasti iedzīvotāji iepērkoties ļoti ātri izlēma, ko viņi dara. Tādēļ jābūt skaidrai sistēmai, lai patērētājs pats varētu pieņemt savus lēmumus vienkārši un ātri. Šobrīd piedāvātājs dažādu veidu uzturvielu marķējums sešās valstīs jau ir spēkā. Uh, un skar šobrīd vairāk nekā pusi Eiropas iedzīvotāju - ap 270 miljoniem. Tādēļ mans jautājums ir, ko mēs varam sagaidīt nākotnē, no uh, kad mēs varam sagaidīt refit novērtējumu par uzturvielām un vispārējo veselību un pārtiku. Paldies! Nākamais runātājs, jā. Paldies par jūsu atvērtību sarunā ar parlamentu. Jūs norādījāt pavisam īsi. No lauka līdz galdam šajā stratēģijas ietveros būs runā arī par dzīvnieku labturību. Vēlos atkal atgādināt un skaidri pateikt, ka bija kopā arī savulaik jau parlamenta rezolūcija, kur mēs tieši pieprasījām ievērot dzīvnieku labturību. Komisija daudz ko nav spējusi īstenot šobrīd un piedāvāt konkrēts arī uh, likumdošanas priekškums. Neviens neko negrozīja, un ar lielu balsu vairākumu parlaments atbalstīja šos divus punktus. Tā kā te ir skaidri izstrādāts mandāts no parlamenta puses, arī skatot veterinārās zāles. Bet, lūk, mums ir nepieciešama arī, lai tas tiktu viss īstenots. Nu, tā kā varam tikai gaidīt jūsu priekšlikums. Tālāk par vēzi. Ļoti mūs atrauc Zviedrija un Norvēģija arī no smēķēšanas izraisītā vēža mirstībā. Un vai jūs plānot kaut kādā veidā pret to rīkoties? Tālāk tautas partijas vārdā, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vēlos atgriezties jautājumu par to, ka trūkst uh, mm, zāļu Eiropā. Mēs redzam, ka īstenībā uh, 80% zāļu tiek saražots Āzijā. Un ko jūs plānojat darīt, lai to pārvarētu šo zāļu trūkumu Eiropā? Nodrošinot arī dažādu veidu arī personas aizsardzības līdzekļus, kaut vai tās būtu maskas, cimdi un tādas lietas, kuras vajadzētu taču krājumos uzturēt pašai Eiropai. Tālāk, kur mēs runājam par um, to, ka tiek certificēts zāles vienādā veidā dalību valstīs, lai nebūtu tāds atšķirības. Tāpat arī par to, ka ir skaidrs, kādā veidā šī lēmuma tiek pieņemti par zāļu certifikāciju. Ir jāprošina tāda skaidra informācijas sistēma, informācijas apmaiņa arī par zāļu iedarbību un citu vērtīgo eh, informāciju, kas nebūtu katrai dalībvalstī atsevišķi jāpārbauda. Paldies! Paldies, Talagoja, Nikolas. Paldies! Nu, ko mēs dzirdējām janvārī, nopludinātais uh, no lauka līdz kalnam plāns īsti neizceļ nekodā veidā piena sa saimniekus. Un šo nozari es saprotu, ka nevar atsevišķas nozares it kā izcelt, bet tomēr ja mēs tikai runājam par patērētāja vēlmēm, tas tomēr būtu nesamērīgi domāt par visām sistēmām kopā. Piemēram, 21. janvārī komisija sniedza priekšlikumu izklāstu dalībvalstīm, un viņi norādīja, ka arī, piemēram, ganāmpulka samazinājuma nozīmēs bioloģiskās daudzveidības samazinājumu un populācijas samazinājumu laukos, samazinot emisijas un reizē atkal nodrošinot arī monokultūru straujāku izplatību. Mums tomēr jāskatās, kā mēs saglabājam arī lopā, lop, kopkuvī kopību, kā veselīgu nozari, nodrošināt ar nepieciešamu finansējumu. Un kā jūs redzat, vai tiešām ir tā, ka tikai patērētājs diktē visus ražošanas uh, noteikumus? Paldies priekšsēdētāji, paldies uh, uh, komisārai par uh, kompetento darbu. Es piekrītu jau izteiktām bažām. Man ir jautājumi. Kā mēs varam domāt par saskaņotību, ja mēs aicinam saglabāt bioloģisko daudzveidību un samazināt pesticīdu lietošanu, bet tāpat laikā ievedam uh, pārtiks produktus no valstīm, kuras neatbilst Eiropas uh, standartiem, un otrām kārtām par Eiropas uh, plānu cīņai pret vēzi. Kā daktere paužu neizpratni, kā mēs efektīvi Eiropā varam cīnīties pret vēzi un tāpat laikā parādīt, ka esam atvērti pārtikas importam, tādai pārtikai, kas satura dažādas kaitīgas vielas, kancerogēvielas vielas ko ievedam no citām valstīm, un es gribētu zināt, kādus pasākums jūs konkrēti veiksiet, lai eh, veicinātu pārkļuvu, piekļuvi, eh, patērētāju piekļuvi labākai pārtikai un medikamentiem. Paldies. From, uh, Thank you, Chair. Dear Commissioner, I'm here. If, as declared, the Commission really wants to change the way we produce and consume food, uh,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 bet man aizstāstots vicepriekšsēdētājs, un es no savas puses vēlos pateikties jums, komisārs kundze, un jūs rīcība vēl desmit minūtes, lai sniegtu atbildes, lūdzu. Thank you very much. Um... Atbildēšu uz jūsu jautājumu, varbūt ne tiešā secībā. Pirmkārt, uzklausa arī lauksaimniekus. Viņi ir jāuzklausa. Arī jāsniedz atbalsts viņiem pārējais periodā, mēģinot arī piedāvāt alternatīvas darbības veidus. Tas ir nozīmīgi. Uh, Un mēs jau šobrīd ar viņiem sastrādājamies, arī domājot par izglītību, lai varētu tiešām izmantot alternatīvas piedāvājumus ilgspējīgai lauksamniecībai. Un tālāk mēs runājam par dažādu finansēšanas situācijām. Nu, kā vēl skaidrāk pateikt to, ka arī šajā stratēģijā no lauka līdz galdam mēs ļoti precīzi runāsim par konkrētiem mērķiem par pesticīdu arī izmantošanu attiecībā ar to radītiem riskiem. Daudzreiz to smērus un arī to vēlreiz pasaku, tas visam skaidri. Nu, tā kā ir jāskatās, protams, uz veselīgu pārtiku, un kā mēs varam risināt ar jautājumu par pārtiks izmešanu. Mēs saprotam, ka ne visiem ir pieeja silts ēdiens un veselīga pārtika katru dienu, bet vienlaikus arī Eiropā tik daudz pārtiks tiek izmests. Nu, tas ir jau pretruna, kas ir jāatrisina ar šī stratēģijas palīdzību. Nu, tā ir runa tiešām par veselīgu pārtiku arī. Nu, un tā kā arī fit eh, prasības, jā, nu tās ties kopā arī ar šo no lauka līdz laukam stratēģijas darbu virzīšanu. Par dzīvnieku labturību. Ļoti labi apzinos, ka šis jautājums ir prioritāte. Un es ceru, ka mm, arī tiešām pārskatīt līdz nelikumdošanu līdz 20. gada beigām. Un skatīsimies, kas vai vispār ir jāmaina. Uh zāļu trūkums. Mēs nevaram runāt par tādu vienu konkrētu iemeslu. Tur ir daudz dažādu iemeslu. Zāles un pieejamība ir runa par arī trūkumu, jā, par cenu un zāļu kompensāciju, kas ir uh, dalībvalsts kompetences jautājums. Mm, Eiropas medicīnu aģentūra, protams, skatās jau pēdējo gadu laikā vairākam stratēģijām, kas notiek, ko, piemēram, arī var darīt bērnu zālēm. Uh, un reto slimību zālēm, kā to varētu uzlabot. Zināms, izmaiņas, ko varam veikt, un tās ir jāveic, un arī darībvalstīm jāstrādā uh, uz sadarbības virzienā, lai tiešām nodrošinātu labāku cenu un kompensāciju mehānismu. Farmā stratēģiju mēs piedāsim līdz 20. gada beigām, un tāpat arī jau iepriekš minēju, kas ir saistīti jautājumi, ka, piemēram, koronavīrusa un personas aizsardzības līdzekļi mēs tiešām virzam aktīvāk jautājumu par kopīgo iepirkumu Eiropas mērogā par šiem tādiem aizsardzības līdzekļu iegādi par sprostiem. Nutrisko. Nu, komisija uzklausīja ļoti rūpīgi šeit iesniegtās prasības. Šobrīd tā ir brīvprātīgā kārtība. Mums droši vien ir jāskatās, kā virzamies tālāk harmonizēt pieeju, un mēs no komisijas puses gatavosim arī savu priekšlikumu. KJH. Šī institīva, manuprāt, tika iesniegta septembrī, un tā kā mūsu rīcībā ir seši mēnešu laiks, lai uz to sniegtu atbildi, bet to tam mēs izskatām ļoti nopietni. Un visbeidzot, ļoti rūpīgi dzirdēju, ko jūs uzteicāt runājot par vēzi un 450 slepkavībām katru gadu Eiropas saimnībā. 450, tas, manuprāt, īsti, jūs sakat, ka esat onkologs, uh, un strādāt ar vēža pacientiem, bet es pat esmu cietis no vēža. Bet nevajadzētu, protams, uzturēt tādu valodu, kas eh, mums tā kā katru norobežo. Mums ir jāspēj darboties eh, kopīgiem spēkiem un jāstrādā vairāk no profilaktiski, lai risināt visu to sāpju, kas ir, zinām, pa ko es runātu nav tā, ka tikai profilakse skatu vienu konkrēto veselības jomu. Tā ir visaptveroša, un tas ir jāzina horizontāli. Un no lauka līdz lauka uh, galdam arī šā stratēģijā mums būs arī tādas lietas, kas tieši iet roku rokā ar vēža stratēģiju. Un ja mēs skatāmies arī uz pieejamām zālēm, arī šeit būs šī jaunā zāļu, jo farmācijas stratēģija ko gatavosim līdz šā gada beigām. Un es jums pilnīgi piekrītu. Vai no kaut kas tika slikti iztulkots, es tomēr neizvēltu tādu iebaidino, bailes rosinošu valodu. Mums ir jāspēj tomēr skatīties ar pārliecību, ka mēs vējam veikt nozīmīgās pārmaiņas. Un paldies jums! Thank you very much, Commissioner. Uh, I think you, you have to. Paldies, komisārs kundze. Es domāju, jā, tas ir varbūt jautājums par terminoloģiju un uh, runu, ko kāds sakām un izmantojam uh, savu valodu. Jums tas jāprecizē varbūt runātāju patiešām. Kad es viņam mēs augstu novērtējam jūsu klātbūtni un viss parlaments un īpaši mūsu NV komiteja sagaidām arī jūs konkrēto priekšnu no galda līdz, no lauka līdz galdam. Uh, un arī turpmākos jūsu solītos priekšlikumus. Tā kā jūs aicināsim atkal. Un, ja jūs pati aicinat, jā, mums uzturēt spiedienus, jums mēs to labprāt darīsim. Atgādināšu tikai, ko 12.30 veselības darba grupa turpinās savu darbu. Un tā tieši pievērsīsies vēža jautājumam, kā mēs to iezīmējam, kā nozīmīgam jautājumam un atkal 2.30 atsāksim uh, komitejas sanāksmi un iet, uh, iebal, uh, <clears throat> apstiprināsim amatā vicepriekšsādātāju. Tā kā lūdzu ar elektroniskām balsošanas kartēm. Atgriežamies šeit viszālē.